President. Long. Long. Ja, wir hatten es schon. Ja. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich eröffne die. Cienējamās dāmas un godātie kungi, atklāju šodienas sēdi. <clears throat> Pirmais darba kārtības punkts mums ir Eiropas padomas paskaidrojums par Schengens novērtēšanas mehānismu juridisko padu, pamatu. Vēlos atgādināt to, ka mums tagad nebūs brīvā mikrofona procedūras šīs diskusijas laikā. Ferhofštad kungs, lūdzu nomierinieties, jūsu mikrofons ir ieslēgts un pataupiet savus uzbrukums pašai diskusijai. Sirsnīgs veicu ministra kunga Botskovu kā padomas pārstāvi. Labrīt, Malstrāms kundze. Mēs vienojāmies, kā viņa varēs izteikties pēc politisko grupu vadītājiem. Un tagad došu vārdu Mortenam Botskovam. Lūdzu, vārds jums. Ærede formand for Europaparlamentet, øh, ærede medlemmer øh, og ærede kommissær, mange tak for muligheden for at tale i anledning af Europa. Paldies, ka man devāt vārdu izteikties øh, šī jautājuma sakarā. Uh, Un te ir runa par to, ka jāizlēmj par pašām būtiskākajām lietām. Mēs te varam piekrist, mēs esam gatavi pieņemt lēmumu, kas ir vajadzīgi pilsoņu labā, pat ja tie nav pārāk populāri. Es esmu par to, ka šis juridiskais e, pamats Schengens novērtēšanas mehānismam ir jāmaina pat, ja ir ļoti daudz valstu, kurās tas nav īpaši populāri. Dalību valstīm e, nebija iespējas citādi rīkoties padomē. Okay, I'll continue. Good. <laughs> da war Ingen. I think, but it's no problem. Continue, President. Start just a little up in my speech. I lyset af medlemslandenes holdninger var ingen anden. Tad, ja mēs runājām par uh, dalībvalstīm, tad nekādu citu padomas lēmumu mēs jau nemaz nevarējām gaidīt. Eiropa ir radīta pilsoņu labad. Un Tad, kad mēs izlēmām atvērt iekšējās robežas, tas bija viens no svarīgākajiem Eiropas vēstures notikumiem. Tagad mēs esam atbildīgi par šo panākumu. Mums ir jārada apstākļi, lai varētu pastāvēt Eiropa bez iekšējām robežām, un pats svarīgākais ir, ka dalību valstis ievērotu saistības, ko tas ir ko tās ir uzņēmušās un paliktu um, ievērotu savstarpēju uzticēšanos. Pirms gada Eiropādome prasīja šo mehānismu nostiprināt, lai varētu panākt specifiskus mērķus eh, ārkārtas situācijās, tad, kad eh, eh, Schengens sadarbība tiek apdraudēta un to mēs saucam par Schengens pārvaldes pakotni, kas tika sagatavota pagājušā gada septembrī. Gan Polijas, gan Dānijas prezidentūras ļoti smagi strādāja pie šī priekšlikuma padomē. Un e, šī iemesla dēļ es esmu gandarīts, ka pagājušajā nedēļā padome vienprātīgi uh, sagatavoja atbildi tiem izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskarās Schengenas eh, sadarbībā. Un tika pieņems lēmums mainīt eh, Schengens novērtēšanas um, mehānisma juridisko pamatu. Uh, tika pieņemta, tika nolēmts izmainīt 72. Eh, pāntu eh, apakšpunktu. Un bez tām ir vēl politiska vienošanās pār šī novērtēšanas mehānisma saturu. tika pārcelts eh, pāns 77.2a uz 70. pāntu. Un uh, tad vēl tika piesaukts regulas 19.7h apakšpunkts, kas tiks izmantots eh, pirms tiek pieņemts galīgais teksts. Un šis eh, priekšlikums robežu atjaunošanai e, būs arī apspriests nākamajā trialogā. Esmu ļoti gandarīts, ka es varu sagatavot ziņojumu par e, pānta 77.2a pārcelšanu uz 70. pāntu. Mēs esam šādā veidā nostiprinājuši uh, E, novērtēšanas mehānismu. Bija pilnīgi noteikti nepieciešams mainīt e, jau juridisko pamatu. Otra alternatīva bija neko nemainīt, bet nevarēja panākt dalību valstu piekrišanu padomē, balstoties uz 77. pāntu. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka kā vēlēts politiķi, kā vēlēti politiķi, uh, Mēs esam atbildīgi vēlētāju priekšā un mums ir jāpievēršās mūsu pienākumiem. Un proti tas ir jāpanāk rezultāti. Padomē bija tikai viena vienīga iespēja, lai nonāktu pie šāda rezultāta, un šī iespēja nevarēja tikt noraidīta. Tālāk es vēl vēlētos uzsvērt, ka padome ir um, piekritusi mainīt juridisko bāzi, un es vēlētos īpaši uzsvērt, ka padome ļoti skaidri izteica savu viedokli, balstoties uz juridiskā dienesta atzinumu. Tāpat arī padome ļoti skaidri norādīja, ka uh, tiks e, ņemtas vērā parlamenta iebildes attiecībā uz šo priekšlikumu. Es ceru, ka jūs saprotat, ka šīs juridiskās bāzes izmaiņas nav politisks jautājums. Dāmas un kungi! Es domāju, ka būtu kļūdaini padarīt šo lietu par cīņu starp parlamentu un padomi. Dāmas un kungi, man šķiet, ka tā būtu ļaunākā kļūda, ko mēs varētu pieļaut, un tas kaitētu Schengens zonas iekšējai sadarbībai. Mums vajadzētu turpināt dialogu pie Schengens pakotnes jautājumiem kopumā. Tas attiecās ne, ne tikai uz robežu kontrolēm, bet arī uz novērtēšanas mehānismu. Eiropas Savienība saskarās ar ļoti sarežģītiem uzdevumiem, tāpēc mums ir nepieciešams cieši sadarboties un kopīgi rast atbildi, kā šos uzdevumus izpildīt. Tikai sadarbojoties mēs varēsim rast risinājumus, kurus gaida Eiropas pilsoņi. Dānijas prezidentūra piešķir ļoti lielu nozīmi sadarbībai ar eh, Eiropas parlamentu. Jau no pašas pirmās dienas mēs sazinājāmies eh, regulāri ar Koļģu kungu, kas ir referents šajā ziņojumā, un mēs eh, ļoti konstruktīvu dialogu veidojām, un par to es arī gribētu jums pateikties. Es esmu arī gandarīts, ka š šī e, priekšlikuma referents Lībe komitejā 31. maijā atzina, ka prezidentūra pielika pūles, lai ņemtu vērā parlamenta viedokli tekstā. Tajā teksta versijā, par kuru notika vienošanās padomē. Šis priekšlikums iet pareizajā virzienā, mēs esam spēruši lielu soli uz priekšu, un man šķiet, tas ir īpaši saistīts ar Koļu kunga iesaistīšanos. Tāpat arī eh, bija atbalsts no citiem parlamentāriešiem. Parlaments vēlas, lai padomē tiktu ņemts vērā arī tas, ka uz iekšējas, iekšējām robežām nav eh, robežu pārbaudas kontroļu. Nu, šeit mums vajadzētu panākt kompromisu. Novērtēšanas mehānisms balstās uz uh, dažādiem uh, mandātiem. Mums ar parlamentu ir eh, ļoti cieši kontakti un uh, tāpēc padomē nav nekāds pārsteigums, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi Eiropas parlamentam. Kas attiecās uz Schengens robežu kodeksu, tad tas ir pakļauts koplēmuma procedūrai, kas ir parastā juridiskā procedūra šādos gadījumos. Es to uzsveru tādēļ, ka es saprotu, ka robežu kontrolas atjaunošana uz iekšējām robežām ir kaut kas ļoti jutīgs priekš Eiropas parlamenta. Un nu, pēkšņi. Un mums ir jādara tā, selv om retsgrundlaget for forslaget om evalueringsmekanismen blev skiftet. der var på et tidspunkt et forslag Un arī, ja padome izmaina. Šis priekšlikums, zināmā nozīmē, bija arī priekšlikums, lai novērtēšanas mehānisms attiektos arī uz robežu kontrolēm. Jo... Un ir pilnīgi saprotams, ka ja mēs kritiski izteiksimies par padomi, tad tas nav nekāds risinājums. Mums ir jāpaskatās uz situāciju. Eiropas Savienība ir bez iekšējām robežām, un pie tā mēs esam strādājuši gadu gadiem, tāpēc ir nepieciešams skatīties uz šo priekšlikumu tādā plašākā kontekstā. Pādomas priekšlikums piedāvā modeli, kas būtu lielākā mērā uh, Eiropejas, kas pagājušajā nedēļā mēs konstatējām, ka padomē visbūtiskākais bija iesaistīt parlamentu tik lielā mērā, cik vien tas ir iespējams turpmākajā darbā ar šo priekšlikumu, un es ceru, ka mums būs jaukas debatas šodien. Man jāatzīst, ka padome vēlas ļoti ciešu dialogu par šo jautājumu. prezidentūra e, to jau ir e, darījusi. Šis priekšlikums ir ļoti svarīgs Eiropas nākotnē, un tagad mums kopā ir jādara tā, lai e, šis priekšlikums atbilst mūsu pilsoņu vēlmēm. <clears throat> Lielas paldies padomus priekšsēdētājiem. Un tagad došu vārdu Tautas partijas priekšsēdētājiem Dalkungam. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, centīšos pa palikt uh, augstasinīgs, kaut arī man tiešām gribētos uzsprāgt, taču es centīšos savaldīties. vienprātīgi pieņemot uh, lēmumu pret uh, Eiropas komisijas atzinumu un uh, nolemjot mainīt um, novērtēšanas mehānisma uh, juridisko pamatu, nu, tas ir pilnīgi nepieņemams tautas partijai. Šī Malstrēms kundzei noteikti būs nepieciešams parlamenta atbalsts. Turpmāk viņa ļoti smagi pie šī jautājuma strādījusi. Un eh, tas, ko jūs tagad darat, jūs esat salauzuši uzticēšanās saites ar Eiropas parlamentu, jo ir pārkāpts princips, pie kura mēs ļoti cieši turamies. Un šis princips ir savstarpējā uzticēšanās un tas nozīmē, ka lielās valstis neuzspiež savas intereses mazajām valstīm un tas nozīmē, tas princips, ko mēs saucam arī par kopienas metodi, nozīmē, ka Eiropas intereses ir virs nacionālajām interesēm, un šo principu jūs pārkāpāt. Pa, uh, Pagājušajā nedēļā es lūdzu padoms eh, priekšsādātājai Tornings Šmitas kundzei, kura man vakar atzvanīja. Un viņa zina, par ko es runāju. Dānijas prezidentūra neņem vērā 500 miljonu eiropiešu viedokli, un viņi nesaprot, kāpēc Eiropas parlamentam nav tiesību izlemt jautājumā, kas ir tik svarīgs kā brīva persona pārvietošanās. Man šķiet, ka Dānijas prezidentūra tuliņ beigsies 30. Eh, jūnijā, un tālāk sāksies Kipras prezidentūra. Uh, Ziniet, lai jums pateiktu kaut ko tādu, man vajadzēja ļoti saņemties. Jūs esat pārkāpoši kopienas metodi. Nav iespējams strādāt tādā veidā, un jūs to nedrīkstat darīt. Brīdī, kur ekonomiskā un sociālā krīze, kurai mēs ejam cauri visus vadītājus, gan Eiropas, gan nacionālā līmenī, būt solidāriem un atbildīgiem, jūs to uh, savstarpējo cieņu esat pārkāpuši dalību valstis atsaukušas savu uzticēšanos Eiropas parlamentam un uh, vairs nebūs iespējams izkļūt ar politisku interesu integrāciju tiekties. Mēs nevaram aiztaisīt iekšējās robežas. Mums ir nepieciešams aizstāvēt to, kas mums ir pēc dārgākais, proti brīvības. Tāpēc es aicinu padomi atteikties no šī e, lēmuma, jo tas ir vienīgais veids, kā Eiropai nodrošināt kaut kādu nākotni. Für die Sozialisten und Sociāldemokrātu vārdā Hanis Svoboda lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Ministrs domā, ka varbūt man būtu šodien grūti izteikties, taču jūs man visu darbu atvieglojāt. Viss, ko jūs teicāt, vienkārši saskarsies ar mūsu pretestību. Vakardien politiskās grupas sēdē mēs vienoti visi bijām un uzskatām, kā jānoraida šis paziņojums. Mēs uzskatām, ka jūs devāties nepareizajā virzienā pa bīstamu ceļu. Vai tad jūs nesat neko iemācījušies no savas iepriekšējās valdības pieredzes, kad labējie populisti visu gāzi? Jums taču vajadzēja iemācīties, ka tas nav pareizais ceļš. Turklāt vēlos pateikt, ka jūs nesat guvuši mācību. Vēlos atgādināt, ka bija milzīgs tunisiešu pieplūdums Eiropā, un tas bija viena no kulminācijām diskusijā, un Sarkozī uzskatīja, ka robežu slēgšana atrisinās šo problēmu. Taču kur tad pēkšņi šie miljoni bēgļu tagad ir? Kāpēc mums ir jārēģē? Ir kaut kas pilnīgi cits, tas ir saistīts ar Lībijas situāciju, miljoniem lībieši ir devušies uz Tunisiju, un tā kā vēl joprojām pastāv visi šie bēgļi, tad mums iespējams būs jāslēdz mūsu robežas, vai tad tā ir atbilde uz arābu pavasari? Es domāju, ka tā ir nepareizā atbilde. Protams, ka pastāv problēmas saistībā ar Grieķijas un Turcijas robežām. Vai tad, tad mēs arī tur slēgsim robežas, ja šo problēmu nevarēs atrisināt? Bet nu, tad Eiropā vairs nav neviena, kas pateiks, ka mums jābūt solidāriem un ka mums ir šī robeža jānodrošina pret nelegāliem imigrantiem. Vai tad tagad mēs vienkārši reaģēsim uz populistiskām prasībām un Dānijas valdība tam visam sekos? Manuprāt, tas ir skandāls un tas nav pieņemami. Un tad jūs vēl uzdrošināties šeit pateikt, ka mums jābūt pateicīgiem par to, ka esat novēršuši daudz ļaunākas lietas, vai nu jūs uzskatāt, ka mums Eiropas parlamentam jākrīt ceļos, jārāpo pa grīdu un jāpateicas jums par šo robežu slēgšanu. Es zinu, kāpēc jūs izolējāt attiecīgās iestādes, jo šī institūcija vienmēr bija tā, kas cīnījās par šo Eiropas vērtību, par brīvo pārvērtošanos. Un tā kā ir zināms, ka mēs pretosimies, ja bez pamata tiks slēgts robežas, tādējādi jūs uh, atņēmāt mums tiesības piedalīties šajā procesā. Un tad, kad mēs uzklausām daudzus iekšlietu ministrus un īpaši vienu ministru, tad mēs zinām, no kurienes tas viss nāk un no kurienes pastāv šī griba. Jā, pastāv daži iekšlietu ministri, kur vēlas lielākas iespējas saistībā ar vēlēšanām, tādām lietām. Taču mēs to noraidām un sociāldemokrāti, tāpat kā pārējās politiskās grupas, ir vienot šajā nostājā un mēs izmantosim pilnīgi visas gan tiesiskās, gan politiskās iespējas, lai apkarotu šo, šos centienus. Jūs tiešām atverat vārtus labējiem populistiem un man ir žēl, ka Dānijas prezidentūra to dara. Für die liberāla allianz. No liberāļiem Verhofstadt kungs lūdzu. Uh, chairman, um... Priekšēdētāji, nākamajā ceturtdienā, tas ir pēc divām dienām, mēs atzīmēsim 27. Schengenas dzimšanas dienu. Liels paldies par dāvanu, ministra kungs. Es domāju, ka tiešām mums vajadzētu nokaunēties par šīm debatēm šodien. Tās tiešām ir pilnīgi neiespējamas. Pāris minūtes pirms šīm debatēm jūs izdevāt Dāņu valodā preses relīzi, kurā ir teikts, ka šī vienošanās ir nāks par labu Eiropai, un tā ir radusies cieša dialoga rezultātā ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Tas ir rakstīts šajā paziņojumā, kas, ko ir izdevis jūsu dienests pāris minūtes pirms šīm debatēm. Mēs taču neesam vairs viduslaikos. Uh, viduslaikos notika dialogs starp uh, karali un parlamentu, bet šodien mēs izmantojam tā saucamo koplēmuma procedūru modernā parlamentā. Mums nav vajadzīgs tas, ko jūs saucat par dialogu. Uh, ir vajadzīgs, lai parlamenta pilnvaras tiktu atzīts un parlaments tās varētu īstenot. Un šeit nenotiek debats par parlamenta pilnvarām. Vienkārši padomi ir mēģinājusi renacionalizēt Schengenu, pārmainot juridisko pamatu Schengenas novār, e, novērtējumam tā, ka parlaments ir palicis ārpus lemšanas procesa un pieņemot un pieņemot jauno akī, atbildība būs padomas rokās, nevis komisijas rokās. Būtībā tas ir uzbrukums Eiropas komisijai, uzbrukums kopienas metodei, bet Schengena ir ļoti nozīmīgs elements Eiropas politikā. Un vēl lielāks skandāls ir tas, ka apvienotajā karalistē, kas nepiedara Schengenai, kas ir izmantojusi opt-out iespēju, gūs vai saņems labāku attieksmi, pozitīvāku attieksmi, tās varēs piedalīties diskusijās atšķirībā no Eiropas parlamenta. Un, manuprāt, godātie kolēģi, mums ir jāķers pie darbiem. Manuprāt, mums ir jāvēršas tiesā. Otrkārt, kāpēc ir nepieciešams par to visu maksāt. Ja viņi grib renacionalizēt, nu, lai renacionalizē un paši maksā par Schengenas akī un lai negaida to no Eiropas Savienības. Un kāpēc turpināt strādāt par patvēruma eh, eh, ziņojumu Dublina 2? Kāpēc turpināt strādāt pie ziņojuma par vīzu aizsardzības klauzulu? Kāpēc turpināt strādāt ar Vēbera ziņojumu par jaunu um, eh, robežu pārbaužu ieviešanu, kāpēc vispār turpināt sadarboties ar jums Dānijas prezidentūru? varētu atcelt visas šīs e, paredzētās sarunas, kamēr nāks vietā, jūs vietā jauna prezidentūra. Tagad zaļos pārstāvēs Rebeka Harms, lūdzu. Dāmas un kungi, godāt e, e, prezidentūras pārstāvi, visļaunākais ir tas, ka man šķiet, ka Dānijas valdība um, rīkojas nepareizi, zinot, ka tā rīkojas nepareizi. Mēs rēķināmies ar to, ka valdība, kas gribēja iestāties par Eiropas tālāku attī principu, tālāku attīstību Schengenā, zina, ka, ja, ja sociāldemokrāti ļausies labējam populismam, tad nekas labs rezultātā nebūs. Dāmas un kungi, par saturu viss jau tika pateikts, izņemot vienu aspektu, ko es šajā vienā minūtē tomēr gribētu izcelt. Manuprāt, tiešām mēs varam tikai izpaust savu lielo sašutumu par to, ka Dānijas prezidentūra, ar kuru mana frakcija ir ļoti cieši gribējusi sadarboties, Šodien šajā dienā Eiropas parlamentam ir izteikusi pilnīgu neustici, neusticību. Un tieši jautājumā, kas ir ļoti būtisks Eiropas pilsoņiem, ir mums tiek izteikta neusticība, ka mēs spēj, spējam atrast līdzsvaru starp drošību un brīvību. Un šajā parlamentā strādā bijušie valdību vadītāji, bijušie ministri. Jūs tos visus zināt. Kāpēc jūs gan domājat, kāpēc iekšlietu ministri Eiropas Savienībā uzskata, ka mēs nespējam eh, parūpēties par cilvēku drošību vai nespējam saprast, cik tā ir svarīga un būt atbildīgi par to. Eiropas pilsoņi finanšu krīzē izjūt lielu nedrošību, un jūs tagad mēģināt atgriezties, eh, mēģināt veikt kaut ko tādu, kas, kam ir tikai populistisks nolūks, uh, un jūs apdraudat ļoti nozīmīgu Eiropas uh, sasniegumu, proti cilvēku pārvietošanās brīvību, un mēs vērsīsimies tiesā. Šodien nav nekāda labā diena Dānijas prezidentūrai, kā jūs rakstat paziņojumā, tā ir visbēdīgākā diena. Eiropas konservatīvo vārdā runās Makintēras kundze. You, um, Paldies, priekšsādātāji. Arī es eh, biju pārsteigta par padomes lēmumu izmainīt Schengens juridisko bāzi, taču es esmu vēl vairāk pārsteigta par mūsu kolēģu reakciju šodien. Tagad mums ir vajadzīgs vēsts prāts, un mēs nevaram ar tādu bērnišķīgu histēriju rēģēt, metot mantiņas pa grīdu. Mēs piedzīvojam ļoti grūtus laikus, un mums ir nepieciešams labas attiecības institūciju starpā. Pirmam solim būtu jābūt jāizskata, kādas būtu juridiskās sekas padomas lēmumam, taču man ir jāsaka, ka es jūtu līdzi dalību valsti valstīm, kas vienprātīgi pieņēma lēmumu par juridiskās bāzes maiņu. Novērtēšanas mehānisms ir saistīts ar īslaicīgām iekšējām eh, robežu kontrolēm, par kurām mēs spriedām vakar Līma, Libe komitejā. Mēs redzējām kā priekšlikums eh, bija saistīts ar uh, to, ka uh, brīs, no Briseles tas tiktu pārvaldīts un dalībvalstis tam nepiekrīta. Jūs atcerēsieties, ka līgumā par Eiropas Savienību ir teikts, ka nacionālā drošība paliek katras dalībvalsts pārziņā. Manuprāt, dalībvalstu robežas ir saistīts ar nacionālo drošību, un es saprotu, kāpēc dalībvalsts nevēlas atteikties no šīs kompetences, un tāpēc mums vajadzētu rīkoties ar vēsu prātu, nevis šādi nevajadzīgi reaģēt. Paldies! Frau McIntyre, es gibt eine. McIntyre skundze, jums Gobels kungs vēlas uzdot jautājumu, vai jūs piekrītat? Nu, atvainojiet, Gobels kungs, McIntyre skundze nevēlas atbildēt jūsu jautājumu. Tagad apvienoto kreiso vārdā Ernsts Kundze. Paldies, cienījumās dāmas, godātie kungi. Eiropas robežu atvērtība ir visbūtiskākais Eiropas Savienības simbols visā pasaulē. Un tas ir arī ļoti pievilcīgs ļoti daudziem cilvēkiem visā pasaulē. Un vienlaikus mēs, kā goja, esam kritizējuši uh, Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Tādēļ mums bija ļoti svarīgi, lai tiktu paturēts ārkārtas mehānisms, pret kuru tagad padome cīnās. Cienījumās dāmas, godālie kungi, es varu jums pateikt tikai to, ka tas, ko jūs kā padome svinat, tas vienkārši ir zemiski. Uh, es jums aicinātu atgriezties savās darba vietās un pārstraukt šādu antieiropisku politiku. Padomis politika nav demokrātiska, jo tā degradē parlamentu, un to mēs nevēlamies pieļaut. Mums ir tiesības piedalīties koplēmumu procedūrā, un mēs to arī vēlamies darīt un īstenot. Turklāt padomis lēmums ir antieiropisks, jo nacionalizē Schengenu. Un es uzdodu jautājumus padomē Dānijas prezidentūrai, vai jūs tiešām vēlaties atjaunot muitas nodevs, atgriezties 20. gadsimtā, ko jūs īsti vēlaties simbolizēt ar šo lēmumu? Jūs vienkārši rīkojaties smieklīgi. Turklāt padomis lēmums ir populistisks, un palīdz tiem spēkiem, kuri iestājas par nacionālismu, kur vēlas atgriešanos nacionālismā, kur vēlas iznīcināt Eiropisku. Un to mēs nevaram pieņemt, un tādēļ aicinu jūs atsaukt savu lēmumu un palikt atkal par Eiropīšiem. Un tagad ārpus politiskajām grupām Zaļstras kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Dalībvalstis ir nolēmušas uzņemties pašas lielāku atbildību par savām robežām un nevēlas, lai parlaments šeit spēlētu lielāku lomu. Ferhošteta kungs šeit attaisno 67. gadu un uzskata, ka pastāv uzskats arī, ka parlaments neko nav darījis pret nelegāliem imigrantiem, un parlaments vienkārši izvairās no šīs problēmas. Tad dalību valstīm ir jāiestājas par savu drošību. Dalību valsts ir izteikušies par saviem pilsoņiem un pret parlamentu. Tas, ka parlaments iebilst pret šādu izvēlu, tas nozīmē, ka dalību valsts paliek savā ziņā mums ir jādara vēl vairāk savos nacionālajos parlamentos, lai varētu nodrošināt savu drošību. Un šī parlamentu priekšsēdētājiem ir jāraugās, lai mēs cīnītos par drošību un mieru. Paldies tagad komisijas vārtā Malstroms kundze. Paldies priekšsēdētāji, ministra kungs, dāmas un kungi. Pirms gada visi bija lielā tādā uztraukumā Schengenas sakarā parādījās tendences atkal uzsākt kontrolas pie robežas, un vispār cilvēki bija ļoti noraizējušies. Runa bija par to, ka uz laiku varētu atjaunot robežu kontrols, un Eiropas komisija uh, nāca klē ar iniciatīvu kaut izstrādāt priekšlikumu, un priekšlikums arī tika sagatavots, tika sagatavots uh, šis e, novērtēšanas mehānisms, lai atklātu uh, pie robežām laicīgi, kādas problēmas varētu rasties un ko darīt, kā uzlabot situāciju, kādi instrumenti ir mūsu rīcībā un kāds varētu būt rīcības plāns, ko uzraudzītu Eiropas komisija. Uh, Līdz šim nekādi labie rezultāti nav sasniegti. 77. pants būtu novērtēšanas mehānisma juridiskais pamats. Un tas ir ne tikai juridisks priekšlikums, tas skar arī politiskās ambīcijas, un saskaņā ar šo pantu Eiropas parlaments piedalās koplēmuma procedūrā. Eiropas mehānisms uh, lai atjaunotu pēc vajadzības robežu kontrolas, ir pēdējais galīga, galējais līdzeklis. Uh, Šengena ir ļoti nozīmīgs kopīgs sasniegums Eiropai. Jaunas robežas ietekmēs gan cilvēkus, gan viņu uzņēmēju darbību, gan darba vietas, un nevar būt vien, vienpusējs lēmums kontroļu atjaunošanai. Tam ir jābūt tad Eiropas līmeņa uh, lēmumam. Tiek veidota šobrīd sistēma, kurā nav uh, Eiropas Savienības kompetence pilnībā um, tā kā realizēta. Un es ļoti priecājos par atbalstu, ko sniedz Eiropas parlaments. Nekāds galīgais rezultāts vēl nav um, panākts. Eiropas komisija rēķinās ar Eiropas parlamentu atbalstu Schengenas nostiprināšanā. Uh, Uh, cenšoties uzlabot Schengenas sistēmu, lai labumu gūtu uh, cilvēki, uh, darījumu cilvēki un darba tirgus. Liels paldies! Tas var attiec. Tagad došu vārdu ministram Botskofam, prezidentūras pārstāvim. Pēc paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu jums pateikties par šīm aktīvajām debatēm un par to, ka man bija iespēja uh, uzklausīt jūs un tāpat arī pastāstīt par to, kāda ir padomas nostāja. Es ļoti labi sapratu, kāda ir jūsu argumenti un jūsu viedokļi. Un viena lieta, ko es gribētu īpaši uzsvērt, ir, ka visi jautājumi, kas attiecās uz iekšējo robežu eh, kontrolas atjaunošanu, bija un ir pieņemti normālas, uh, legālas juridiskas procedūras ietveros, tāpēc parlamentā ir noticis kaut kāds milzīgs pārpratums. Man šķiet, ka nav pamatoti pārmest mums, ka uh, šeit notiek cīņas starp padomi un parlamentu juridiskā pamata izmaiņas. Uh, bija nepieciešamas, lai mēs varētu panākt kompromisu padomē. Tad, kad mēs debatējām par šī priekšlikuma saturu padomē, tad bija skaidri redzams, ka nav iespējams panākt vajadzīgo vairākumu priekšlikumam, kas balstītos uz 77. pāntu. Nav nekādu šaubu, par to, ka padome pilnīgi atzīst, ka gan padomēji, gan parlamentam ir kopīgas intereses un mums ir vajadzīga Schengenas sistēma, kas darbojās labi un droši. Tāpēc es vēlētos pateikties arī e, parlamenta mm, darbam. Un parlaments ir ļoti daudz darījis, lai mēs varētu attīstīt šo sadarbību, un šī iemesla dēļ man ir jāsaka, tas ir parlamenta nopelns, ka e, Schengens sistēma spēja pildīt e, uzdevumus, kas e, tai bija jāpilda. Koeļu kungs ļoti daudzus gadus ir strādājis pie šī jautājuma, un es tiešām ceru, ka nākotnē mēs varēsim eh, turpināt rēķināties ar Koeļu kungu. Par spīti tam, ko es šodien dzirdēju, es nezaudēju cerību, ka mēs turpināsim sadarboties, un jautājums ir par to, kā mēs varam radīt labāku Šengenas pārvaldi. Padome eh, vienojās par konkrētu priekšlikumu ceturtdienu un eh, mēs cieši sadarbojamies ar parlamentu un ļoti daudzas no debatēm, kas mums bijušas attiecībā uz Schengenas pārvaldi, ir bijušas ļoti konstruktīvas un auglīgas. Danijas prezidentūra vēlētos lai e, šis kompromiss, par kuru padome vienojās, paliktu spēkā, un es esmu pārliecināts, ka prezidentūra ir spējusi to kompromisu panākt, un mēs ceram, ka gala rezultāts būs apmierinošs gan padomē, gan parlamentam. Tagad bumba ir parlamenta laukuma pusē, un kas attiecās uz robežu kodeks, kodeks parlaments šeit nospēlēja savu parasto koplēmēju lomu, bet kas attiecās uz novērtēšanas mehānismu, tad parlaments tiks informēts par rezultātiem, ko ir sasniegusi padomu savās pārunās Bet padomē ir nepieciešams dialogs ar parlamentu. Tas neatiecās tikai uz robežām, bet arī uz izvērtēšanas mehānismu. Nu, tālāk ir ļoti skaidri redzams, ka parlaments vēlētos ņemt vērā mm, ka, pa, eh, ka padomi vēlētos ņemt vērā parlamentu viedokli, un tāpēc eh, padomi patiešām uzstāja uz šo ciešo dialogu ar parlamentu. Nevajag par to šaubīties. Padomē ir ļoti godīgi nolūki. Es gribētu teikt, ka tikai kopīgiem spēkiem mēs varam nonākt pie rezultātiem, kas ir vajadzīgi un kurus mūsu pilsoņi gaida. Es ceru, ka mēs cieši sadarbosimies pie šī jautājuma un ka mums būs konstruktīvs dialogs ar parlamentu, un tas attiecās arī uz nākamo prezidentūru, protams. Es priecājos, ka Parlaments ir nācis klajā ar priekšlikumu attiecībā uz šo dosie. Es dzirdēju virkni viedokļu šodien, kurus es nodošu padomē, un es vēlētos arī jums pateikties par to, ka es varēju šodien jūs priekšā uzstāties un izteikties šajā jautājumā. Paldies, ministra kungs! Cienījamies dāmas, godātie kungi, lūdzu mirklīt jūsu uzmanības. Es domāju, ka prieks par šīs diskusijas turpināšanos ir tikai vienpusējs. 115. mūsu darba kārtības punkts paredz to, ka tie runātāji, kur tiek uzrunāti tieši, ka viņiem diskusijas beigās ir iespēja veikt personisku paskaidrojumu. Tas attiecas uz referentu Koeljokungu, kurš bieži tika pieminēts, tādēļ tagad došu vārdu uh, viņam, vā, viņam vārdu saskaņā ar 151. darba kārtības reglamenta punktu. Lūdzu. Prezidents. Prezidents jūs... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Cienījamie deputāti, man ir jāsaka, ka um, šī Dānijas prezidentūra diezgan slikti uh, beidzās, un prezidentūra ir parādījusi, ka tā neusticās parlamentam, un jūs padomē izmantojat metodēs, kas bija spēkā pirms Lisabonas nolīguma stāšanās spēkā. Jūs ierobežojat arī brīvu personu uh, pārvietošanos. Es arī gribētu pārmest padomēji to, ka jūs nemaz nevēlaties novērtēšanas mehānismu Schengenas zonā. Un es vēlētos vēl arī apsūdzēt padomi, kā jau to teica Malmstrēmas kundze, ka dalība valstis slēpj savas kļūdas cit no citas. Padome pati to apgalvo. Tāpat es arī vēlētos apsūdzēt padomi arī par to, ka e, tā izmanto novecojušus starpvaldības sadarbības metodi. Un tāpat es vēlētos aizrādīt padomēji, ka tā uh, atkal padara par nacionālu Schengens projektu, un tas ir ļoti bīstami. Priekšā padomas priekšēdētājs vēlējās arī atbildēt, tagad viņam būs šī iespēja. Sie müssen funktionieren. Ja, Tafri. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es e, tikai vēlētos izmantot iespēju un izteikties pēc Koelju kunga izteikšanās un pateikties viņam par ciešo sadarbību. E, Un es vēlētos arī pateikties Kolju kungam par to, ka viņš bija e, ļoti atbildīgs sadarbības partneris Dānijas prezidentūrai, un es vēlētos uzsvērt, ka mēs uzklausījām dažādos viedokļus, un mēs par to runāsim padomē, un es ceru, ka e, izējot no šī punkta, mēs varēsim nonākt pie konstruktīva dialoga lai nodrošinātu uh, to, kas mūs interesē, viss labi pārvaldīt Schengen zonu. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Cienījamās dāmas, godātie kungi, dārgie kolēģi, diskusija par Schengens novērtēšanas